saukti. Tagad pāriesim pie dienas kārtības pieņemšanas šīs nedēļas plenārsesijai. Darbkārtības uh, projektu 6. martā pieņēma priekšsādātāja konferences saskaņā ar 7. reglamentu pantu un visiem šī darba kārtība ir pieņem, pieejama. Un to mēs uh, tagad apstiprināsim. Pirmdien nav grozījumi, otrdien. Attiecībā uz otrdienu ir viens uh, grozījums. Juridisko lietu komiteja ir pieņēmusi Speronī kunga ziņojumu par uh, Elmāra Broka parlamentārās imunitātes atcelšanu saskaņā ar politisko grupu lēmumu un 138. Uh, reglamenta pantu. Šis uh, ziņojums tiek iekļauts rītdienas uh, balsojumu sadaļā. Tas ir tātad saskaņā ar 138. reglamentu pantu. Trešdien un ceturtdien nav nekāda grozījuma paredzēti, un līdz ar to darbkārtība ir pieņemta. Un tagad varam ķerties pie pirmā darba kārtības punkta, pirmā ziņojuma, un pirmā ziņojuma autore ir Anī Podimata. Un šeit ir runa par novatoriskiem finansēšanas veidiem Eiropā un pasaulē. E, eh, Mr. Odi, the floor is yours. Lūdzu, jums vārds. Es gribētu izteikties balstoties uz 16. pantu Eiropas Savienības līgumā. Šonadēļ pēc uh, uh Nikolā Sarkozī iniciatīvas, uh, kurš izrāda savu uh, atbalstu Eiropas Savienībai, ka būtu sanāksme piekdien. Vispārējo lietu padome kas sagatavo Eiropadomas sēdes, eh, eh, bet es neredzēju šodien, šīs nedēļas eh, plenārsēdes starp kārtībā šādu sagatavošanās sēdi, ka par to būtu runāts. Un es domāju, ka Eiropas tauta ir jāiesaista lēmumu pieņemšanā par šādiem svarīgiem jautājumiem. Dziękuję panu za tą uwagę. E... E, ja dam panu pisemną odpowiedź w tej sprawie. Paldies. Es jums sniegšu atbildi rakstiski. Paldies. Tagad pāriesim pie nosauktā ziņojuma.